So, liebe Kolleginnen und Kollegen. Cienījams kolēģis un kolēģi, mēs turpināsim darbu, mūsu komitejas sanāksmi ar uzklausīšanu. Viņa ir izpildirektore Eiros pārtiks nekaitīguma iestādē EFSA farmā. Madam Katrīna Česlēn Lanel, mēs viņus sirsnīgi sveicam šeit vidas komitejā. Pirmo reizi Un šodien arī jūs esat bijis pie mums, bet šodien tā situācija ir īpaša. Jūsu šo aģentūru pārmā esat vadījusi pēdējos piecus gadus. Jūsu mandāts beidzas 1. jūlijā 2011. gadā. Un eh, saskaņā ar regulu 148 2002 178 2002 ir paredzēts, ka e, menedžmenta valde birojas strādā uz kandidātu sarakstu pamata. Tie tiek ieteikti Eiropas komisijā. Un atklātā konkurences procedūrā tiek izvirzīts priekšlikums, un parlaments šo, šim priekšlikumam viņam ir jāpiekrīt, jādod piekrišana kandidātam. Es varu pateikt, ka Eiropas komisija 17. novembrī ir pieņēmuši lēmumu mandātu Katrīnēšas Nenlanēna kundzē pagarināt vēl uz pieciem gadiem no 1. jūlija 2011. gada. Attiecīgā vēstulē dokumentā komisārs Dalī 25. novembrī komitejā ir nosūtījis vēstuli, atklātu vēstuli. Tas viss ir informatīvi, uzklausīšana, kur mēs eh, tagad uh, izdarīsim un uzrakstīsim vēstuli komisijai. Šo vēstuli šodien 15. koordinātoru sanāksmē šo vēstuli mēs apspriedīsim, pieņemsim lēmumu arī bez kavēšanās pēc uh, uzklausīšanas šorīt priekšpusdienu. Kolēģis un kolēģi, mēs visi zinām šo procedūru, kāda ir uzklausīšana, kāda bija, piemēram, komisāra uzklausīšana šo priekšpusdienu. Šodien tas notiks tāpat. Jūs zināt, ka es, eh, man būs jāraukās uz pulksteni, tādēļ visiem būtu lūkums eh, pieturēties pie noteikumiem. Mēs sāksim ar Žislēna Vanēla kundzes prezentācija. Desmit minūtes tā būs. Tur būs par galvenajiem punktiem, par viņas programmu, par viņas nolūkiem nākamajos piecos gados. Tad būs eh, koordinatoram iespēja uzdot jautājumus, pēc tam būs divas kārtas. Uh, E, citiem deputātiem šajā komitejā. Un pēc tam noslēgumā vēl 5 minūtes būs vārds e, Žeslēna Lenelkundzei. Mums būs tagad tāda pingpong spēle. Viena minūte jautājums, divas minūtes atbildē. 45 minu, sekundes papildus jautājumam, viena minūte papildus atbildē. Līdz ar to, lai mēs varam tad pareizi visu sākt, mēs varam sākt un dot vārdu tagad Žeslēna Lenelkundzei. kundzei prezentācijai, kā, kāda ir viņas programma FSA nākamajiem pieciem gadiem. Lūdzu. Tagad jums vārds. Mr. Chair, priekšsēdētāja kungs, augsti godājamie Eiropas parlamenta deputāti, Esmu vienmēr priecīgi uzstāties Eiropas parlamentā, kā arī mainīties ar domām ar jums un runāt par Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādi, lai arī mūsu eh, likumdošanas akses ir mūsu iestādes pamatā, eh, dod mums konkrētu uzņēmumu. Tomēr mēs uzskatām, ka mums ir plašāk jāiesaistās eh, publiskās debatēs, lai mēs saņemtu attiecīgi padomu, kas mums ir svarīga riska vadīšanai. Tāpēc igad gada pieredzes apmaiņa ar parlamentu ir bijusi ļoti konstruktīva, palīdz mums veidot strateģisko eh, redzējumu, un šodien mums ir svarīgi eh, organizēt šo uzklausīšanu arī mana mandāta atjaunošanas kontekstā. Jūsu atbalsts ir bijis ļoti svarīgs, un tas ir atbalstījis arī aģentūras darbu, lai mēs varētu kopīgiem spēkiem aizsargāt labāk mūsu pilsoņus eh, kam tas jūs atcerēsieties, ka mūsu e, mītnī Parmā šogad apmeklēja arī NV komitejas pārstāvji, arī John Lainens, un jūsu apmeklējums ļoti stimulēja mūsu darbību. Un es gribētu jums arī pateikties par jūsu sniegto atbalstu 2011. gada budžeta kontekstā. 2011. gadā mēs bijām pasūtījuši divus neatkarīgus pētījumus, lai izvērtētu EPSA progresu pēdējo astoņu gadu laikā. Pirmais pētījums ir Eirobarometra veiktais pētījums par patērētāju uztver saistībā ar pārtiks riskiem. Šis pētījums tika publicēts pirms divām nedēļām. Pētījuma rezultāti norāda, ka Eiropas patērētāju asociē pārtiks produkts ar garšu, ar um, ēšanas prieku, un viņi jūtas aizsargāti mūsu sistēmām. Viņi pieminējuši ir arī uh, informācijas avots, kuriem padarētāji uzticas, un šeit zinātnieki ir ceturtajā vietā šo uzticamo avotu ziņā pēc profesionāļiem ģimenes un citām organizācijām. Un divas trešdaļas no visiem respondentiem šajā pētījumā saka, ka viņi uzticas arī pārtiks nekaitīgumu iestādēm sadējām vai arī Eiropas līmeņu. Eiropas eh, Savienības pilsoņi uzskata, ka valsts iestādes dara visu, ko var, lai nodrošinātu to, ka pārtika ir nekaitīga, eh, ka tiek sniegta arī attiecīgā informācija par riskiem, kas ir saistīti ar pārtiku, un tas ir milzīgs solis uz priekšu salīdzinot ar 2005. gadu. Tālāk otrais pētījums, par kuru arī es runāju, tas arī tika pabeigt šajā gadā. Un eh, šī pētījuma mērķis ir izanalizēt eh, EFSA aģentūras uztveri, kā to vērtē citi iesaistītie, kā piemēram partneri, Eiropas institūcijas, zinātnieki un mēdī. EFSA ir, eh, viņuprāt, atvērta un caurskatāma organizācija, kas izstrādā un piedāvā ļoti plašu zinātnisko atbalstu, kas ļauj precīzāk pieņemt lēmumus. EFSA tiek uzskatīta par neatkarīgu organizāciju, kur ir pieejama arī visai Eiropas zināšanas un ekspertīze. Eh, EFSA strādā kopā ar nacionālām iestādēm, un šajā sadarbībā EFSA tiek atzīta kā drošs partneris riski izvērtēšanas sakarā. Eh, EFSA mandāta paplašinājums norāda, ka riska vadība tiek atzīta aizvien plašāk, arī EFSAS loma koordinējot Eiropas eksperta darbu, arī komunicēšanas darbs tiek atzīts un arī augstī vērtēts. Un tie nav tikai mūsu vārdi, bet tie ir vārdi, ko ir pauduši mūsu sadarbības partneri un citi iesaistītie. Uh, Tiek atzīts arī, ka Eiropas riska izvērtēšanas kapacitāte ir palielinājusies pateicoties finanšu atbalstam, ko jūs un arī cits Eiropas institūcijas ir apstiprinājuši. Tad arī pētījuma respondenti skaidri norāda to, cik svarīgi ir atlīt riska izvērtēšanu un riska vadību, un cik svarīgi ir strādāt ar likumdošanu, kas ir balstīta uz zinātni. Un visi respondenti ir teikuši, ka nekad negribētu atgriezties uz šo periodu vai šajā periodā, kad EFSA iestāde nav eksistējusi. Tomēr mēs nedrīkstam būt pašapmierināti, mums ir vairāks joms, kur mums ir jāuzlabo mūsu darbs, piemēram, jāsniedz lielāka caurskatamība, arī zinātniskajam procesam ir jābūt skaidrākam, šeit ir jābūt skaidrībai, mazāk tehnisku detaļu, un mēs turpināsim strādāt, lai uzlabotu šīs jomas 2011. gadā un arī pēc tam. Atskatoties uz pirmajiem, EPSA, uz pirmajiem astoņiem EPSA darbiem, es uzskatu, ka mēs varam droši apgalvot, ka Eiropas pārtiks nekaitīguma sistēma ir pilnīgā, pilnībā atbilstoša idejām, ko pauduši Eiropas savienā, Savienības dibinātāji. Mēs esam cīnījušies ar tādām lietām kā salmonella, arī govju trakums sērga un ķīmiskās piesārņotāja vielas, un EFSA šai ziņā sniegos ļoti vērtīgu padomu. Tālāk strādājot saskaņā ar savu mandātu, EFSA ir pielāgojis savu darbību, arī likumdošanas izmaiņām, pielāgojis savu darbību riskvadītāju prasībām. Tas nozīmē, ka EFSA darba programma ir attīstījusies ļoti būtiski, paplašinājusies gan pēc savu raksturu, gan arī pēc aptvērumu. Runājot kvantitīvi, mūsu produktivitāte ir jāpalielina, lai mēs varētu tikt galā arī ar visiem šiem pieprasījumiem, kur attiecīgie partneri lūdz mūsu padomu. Piemēram, 2002. gadā mēs esam saņēmuši 220 jautājumus no komisijas. 2009. gadā šis jautājumu pieprasījums skaits ir palielinājies līdz 360, un 210. gadā šo jautājumu pieprasījumu skaits ir palielinājies līdz 900 pieprasījumiem. Un mēs esam. Um, arī devuši atbildi. Šogad jau pārpas 600 eh, mēs esam centušies apvienot gan mūsu cilvēku resursus, gan arī finansiālos resursus. Vēlreiz pateicoties jūs atbalstam, esam ieguvuši arī efektivitāti. Mēs eh, sniedzam arī zinātnisko ekspertu atbalstu, un šeit noteikti ir jāatzīmē arī kā svarīgs ieguldījums EFSA personāla darbu. Likumdošanas aktu attīstība kopš 2002. gada ir prasījusi mums būtiski palielināt resursus, kurus mēs ieliekam regulēto produktu vai aplikāciju izvērtēšanai. Mēs izvērtējam pesticīdus, pārtikas un barības piedevielas, mēs strādājam arī ar apgalvojumiem saistībā ar veselību. Tad, kad mūsu pamata regula tika īstenota, pieņemta, mums bija grūti Iedomāties, ka pēc astoņiem gadiem apmēram 70% no mūsu darba rezultāta saistīsies ar eh, konkrētiem darba veidiem, kur mēs ieguldam 40% no visiem mūsu resursiem. Šai ziņā EPSA programma kļūst ļoti līdzīga tādu aģentūru darbībai, kā Eiropas eh, zāļu aģentūra vai arī Eiropas ķīmisko vielu aģentūra EMA EKA. Un mūsu darba aptvērums ir attīstījies reaģējot uz likumdošanas izmaiņām pa sektoriem. Mēs tagad strādājam ne tikai ar riskiem cilvēku un dzīvnieku veselībai vai auga veselībai, mēs strādājam arī ar vides jautājumiem. Piemēram, tad, kad mēs izvērtējam riskus saistībā ar GMO, šeit ir vides aspekts, un, un arī pesticīdi ir tādi paši, un EPSA spēlē svarīgu lomu, aizsargājot apkārtējo vidi un nodrošina er, Eiropas pārtikas eh, ķēdes nepārtrautību. Mēs eh, cenšamies strādāt efektīvi, mēs cenšamies līdzsvarot ieguvumus no vienas puses veselībai, un otras puses strādājam ar vidas jautājumiem, piemēram, veselība un veselības apgalvojumi un pesticīdi ir šāds līdzsvera piemērs. Attiecīgi riska pārvaldnieki iegūst tādu visaptverošu informāciju padomu konsultāciju formā un uz šī padomu pamata var bāzēt savus lēmumus. Un mēs eh, arī cenšamies eh, reaģēt uz jauniem pieprasījumiem. Mēs uzdodam sev ļoti svarīgus jautājumus. Vispirms, kādā veidā mēs e, turpināsim strādāt ar būtiskākajiem veselības riskiem, piemēram, ķīmiskās un bioloģiskās piesārņotāja vielas un arī jautājumi, kas ir saistīti ar, ar uzturvielām. Kādā veidā mēs varēsim strādāt atbalstot arī Eiropa 2020 stratēģiju par ilgspējīgu inovāciju attīstību. Un Es gribētu šeit atzīmēt mūsu tālākajā darbā četrus svarīgus soļus. Vispirms mums ir paneļu sistēma, un paneļu sistēma joprojām darbojas, efektīvi strādā un dod arī padomu tādu, kādu pieprasa riska pārvaldnieki. Tomēr mums ir jānodrošina šīs sistēmas ilgspēja, tā kā mums ir aizvien vairāk tādu jautājumu vai aplikācijas, ar kurām mēs strādājam, arī pieprasījumi, mums ir nepieciešams strādāt ar vairāk ar nacionāliem ekspertiem, iesaistot tos mūsu aktivitātes. Mm, tālāk mums ir jāpadara EFSA darbs tāds pievilcīgāks vadošiem zinātniskiem ekspertiem, mums jāgarantē arī ilgtermiņa ilgspēja zinātniskiem paneļiem, arī paneļi ir jāmodernizē. Tāpēc mēs uzskatām, ka nākotnē jāfokusējas uz tādām vietām, kur zinātniskam viedoklim ir vislielākā nozīme. Mums ir jāstrādā pie sarežģītiem jautājumiem, kas ir saistīti ar sabiedrības veselību, jāattīsta riska izvērtēšana metodoloģijas un arī jāgarantē mūsu darba rezultātu kvalitāti, uzticamība. Tas ir otrs uzdevums nākotnē. Mums ir nepieciešams arī palielināt personāla skaitu, kas ir atbildīgs par materiālu apstrādi. Mēs jau piemēram, šo plašāko metodi pesticīdu sektorā, to mēs darām sadarbībā ar nacionālām iestādēm, izmantojam modeli, kas ir līdzīgs EMA aģentūras lietotajam modelim. Trešais uzdevums - dalību valstu ieguldījums ir ļoti svarīgs, un to mēs uzskatām kā ļoti svarīgi ieguldījumi. Tātad šī augošā sinerģijas starp EPSA un nacionālām iestādēm tiek atspoguļota arī mūsu kontraktu vērtībā, ko piešķir EPSA katru gadu. Šī summa ir palielinājusies no 1 miljona eiro 2007. uz 8 miljoniem 2010. gada. Un mēs nesen runājām ar komisāru Dalī par šo sadarbību. Tas bija konsultatīvajā fórumā Mēs runājam arī par to, ka ir nepieciešams vēl tālāk attīstīt sadarbību ar dalībvalstīm un kopā ar dalībvalstīm. Mēs uzskatām, ka sadarbību vajadzētu fokusēties aizstot nacionālās institūcijas. Šīs nacionālās institūcijas mēs saucam par ekscelences centriem, izcelības centriem varbūt, kur mēs redzam tādu ilgtermiņu sadarbības programmu. Šī jaunā pieeja būs būs pozitīva abām pusēm, jo tad EFSA darbs tik labāk, tiks labāk atzīts arī dalībvalstīs, un no otras puses dalībvalstu resursi arī būs izmantoti efektīvāk. Ceturtais uzdevums - riska komunikācija. Mums nepieciešams palielināt šo 8 miljonu summu Un ir jāstrādā tātad ar riska komunikāciju, kā nepieciešamo riska analīzes procesa sastāvdaļu. Mums ir jāpieaudzē patērētāju konfidence, mums ir jau vairāk simtstīvas, kas ļauj mums e, uzlabot mūsu efektivitāti. Arī mēs strādājam saskaņā ar komunikācijas stratēģiju 2010. un 2013. gadam. Tad efektivitāte, ietekmes, iedarbīgums ir svarīgākie principi, un mēs komunikācijas aktivitātēs gribam integrēt tādu aktīvāku, tematiskāku pieeju. Mēs tagad komunicēsim proaktīvi par galvenām tēmām, nevis par katru lietu, bet par galvenām tēmām, kas ir svarīgākas un kur varētu būt vislielākā ietekme. Paldies, un šķiet, ka mēs sapratām jūsu teikto, galveno ideju, un tagad mums ir jānonāk pie jautājumiem. Un pirmais jautājums ir no Pilar Jūzo, EPP, lūdzu. Muchas gracias, presidente. Paldies, priekšstādātāji. Es atvainojos par man aizmakušo balsi, saka runātāju, tiešām liels paldies jums, Žeslina Lenēla kundze. Jūsu galvenais mērķis ir sniegt zinātnisko informāciju dalībvalstīm dažādām organizācijām. Tā ir ļoti liela atbildība. Vakar es šeit dzirdēju, ka daudzi pētījumi nav at neatkarīgi no rūpniecības uzņēmumiem, jo bieži vien uh, šiem pētniekiem pat nav piekļuvis uh, pašām sēklām, kad runā ir par ģēmo. Uh, Un tas man atgādīja manu tēlu un viņu futbola spēles, jo tad, kad eh, viņa komanda vinnēja, tad eh, arbitram bija taisnība, un tad, kad viņš zaudēja, tad eh, viņam, viņam nebija taisnība. Un te ir problēma, ka rezultāti nav pilnīgi uzticami. Vai jūs varētu mums paskaidrot, kā šie zinātnieki tiek izvēlēti, lai īstenot šos neatkarīgos pētījumus, un vai tie tiešām ir neatkarīgi no uh, rūpniekiem, jo rūpniecības uzņēmumi pašiem ir savi cilvēki, kas šādus pētījumus veids, bet mūsu zinātniekiem būtu jābūt neatkarīgiem. Paldies! Jūs atbild lūdzu, saka Lēnēna kungs. Liels paldies! Saka Žeslana Venēla kundze. Jūs uh, sacījāt, ka mēs paļaujamies uz uh, ārējiem neatkarīgiem ekspertiem zinātnisko pētījumu ziņā. Mēs e, EFSA izmantojam neatkarīgus zinātniskus e, padomdevējus, jo īpaši tas saistīts ar 2007. gada politiku un tā balstās uz sešiem pīlāriem. Pirmais pīlārs ir ekspertu izvēle. Mēs tos izvēlamies pamatojamies uz caurskatāmiem kritērijiem. Tie nodrošina, ka šie eksperti ir gan augsta līmeņa zinēt, zinātnieki, gan arī viņiem ir pieredze riska novērtē, novērtējumā, un viņiem arī nav interešu konflikts starp EFS un uh, citiem uh, Un vēl mēs nodrošinām to, ka viņi arī strādā paneļos, darba grupās, tā lai mūsu eksperti, ekspertīze balstītos uz eh, kolektīvu lēmumu. Te nav runa par viena cilvēka lēmumu. Mūsu panelī ir 21 loceklis. Treškārt, mēs esam izveidojuši tādu sistēmu, kurā katram ekspertam ir jādeklarē savas intereses, iespējami interešu konflikti, un tas ir publicēts mūsu tīmekļa vietnē, un vispārējā sanāksmē arī viņiem ir jāsniedz deklarācija par to. Viņi tiek caurskatīti šai ziņā, pamatojoties uz šī skrīninga rezultātiem, viņi var kļūt vai var nekļūt par ekspertiem, var kļūt arī par referentiem, ziņotājiem, vai arī vispār nepiedalīties šai darbā. Un visbeidzot, EFSA ir izstrādājusi tādu politiku, kad gadījumā, kad eksperts nav uzrādījis savus intereses, tas tiek uzskatīts par pārkāpumu un viņš tiek izslēgts no darba. Paldies, saka Lēnēt kungs, vai vēl kāds papildu jautājums, lūdzu nākošais runātājs. Dagmar Rot Rotbērenta. Rot Now, there we are. Could, could we please have... Jā, labi, paldies. Tagad mikrofons darbojas sakrunātāji. Jā, pavisam telegrafiskā stilā. Lenina kungs, šite, Lenelēls kundze, kā jūs varētu definēt šo zinātnisko ekscelenci, šo lielisko pieredzi, ņemot vērā šo proporcionalitātes principu, kas ir spēkā Eiropas Savienībā? Kā jūs gribat palielināt? Uh, uzticēšanos EFSA eh, viedokļos un zinātnieku viedokļos, acīm redzot, ka tā uzticēšanās nav pietiekoši augstā līmenī pat laban, ja ņem vērā to, ko mēs vēlētos. Un jūs runājat par struktūru, par zināmām izmaiņām pāneļu struktūrā. Es saprotu, ka jūs esat paredzējis izmaiņas EFSA, mēs gan gluži neesam pārliecināti par pāneļu sistēmu. Uh, Kā jūs varēsiet izmainīt šo struktūru, ja jūs nesaņemsiet to finansiālo nodrošinājumu, kas jums nepieciešams? Un visbeidzot, runājot par zinātnisko viedokļu sarežģītību, ņemot vērā sociālās vajadzības, sabiedrības prasības. Paldies! Paldies, saka Leinen kungs. Trīs jautājumi vienā minūtē, ļoti labi. Jums ir taisnība, kad jūs apgalvojat, ka kvalitāte ir vissvarīgākā. Te nav runa tikai par zinātniskā padoma neatkarīgumu, bet kvalitāti. Tā mēs arī to nodrošinātu ar iekšējo un ārējo pārskatīšanu. Mēs arī tālāk uh, strādājam pie riska, izvērtējam metodoloģijas, ņemot vērā arī pieredze ārpus Eiropas, lai iegūtu vislabākos rezultātus. Un te vēl arī ir svarīga datu ievākšana. Mēs arī EFSA strādājam pie tās kvalitātes uzlabošanas. Un visbeidzot, tas, kā mēs uh, izvērtējam cilvēku nepārliecinātību attiecībā uz EFSA. Mēs eh, pēc iespējas vairāk padarām skaidrāk šos risku novērtējumu procedūras. Un struktūra mūsu organogrammā mums pēc iespējas skaidrāk ir jātaino tas fakts, ka katru gadu mēs eh, izskatām vismaz 800 pieteikumus katru gadu. Tam ir jāatvainojas, jāatainojas organogrammā. Bet te nav runa tikai par to. Mums arī e, jāstrādā ar ārējiem konsultantiem, lai uzlabotu mūsu darba efektivitāti. Un par sociālajām vajadzībām. Jums ir taisnība, ka jūs sakāt, ka mūsu zinātniskajiem padomiem jābūt pēc iespējas saprotamākiem. E, visaptvarošākiem. Un mūsu kompetences jomā, kas, protams, ir dzīvnieku veselība, cilvēku veselība, augu veselība, dažkārt eh, šajā kontekstā mums ir arī jāizvērtē vides risks, dažkārt ir jāizvērtē eh, iespējamais labums, ko gūt sabiedrību. Tātad mums ir arī jāpaplašina EFSAS aktivitātes, EFSAS darbība, lai mūsu uh, padoms būtu visaptvarošāks. Mēs to varam darīt tikai regulējoša ietvara kontekstā. Paldies! Paldies! Jautājumi varbūt ir tādi, ka jums vajadzētu nevis EFSAS aptvērumu paplašināt, bet gan zinātnieku kompetenci. Bieži vien šie zinātnieki ir eh, šaurā jomā un viņi neaptver, cik plašas visaptvarošas atbildes mēs no viņiem gaidām. Kā jūs varat viņus eh, izglītot? Un tā pašā, un vēl jautājums, kā jūs varat restruktūrēt savu organogramu, ja jums nav pietiekoši lieli finanšu līdzekļi? Atbilde. Es domāju, ka mēs jau esam darījuši daudz, lai uh, palielinātu mūsu zinātnisko procesu caurskatāmību. Bet es jau sacīju, ka te ir vēl daudz darāmā, jo īpaši saistībā ar uzticēšanos EFSA viedoklim, jo īpaši saistībā ar ģenētiski modificētiem organismiem. Tā tad te ir vairāk jāstrādā pie caurskatāmības un pie nedrošības novēršanas. Un vēl es gribētu uzsvērt, svarīgi apzināties, ka EFSAS kompetence ir ierobežota no zinātniskās ekspertīzes viedokļa. Uh, Te ir runa par reis, riska novērtējumu, un tas ir mūsu, tā ir mūsu kompetence, nav runa par riska vadību. Paldies! Paldies, Gwenda Pāša! Paldies, priekšsādātāji! Mans jautājums. Uh, ir saistīts ar to, ko uzdev arī Ajo Jūzu kundze. Jūs sacījāt, ka jūs esat veltījuši daudz centienu, un te nu es tiešām jums varu piekrīt, taču mans jautājums ir tāds, vai jūs sava otrā mandāta laikā esat paredzējusi uh, ņemt vērā to, ka daudzi atbildīgie no Latvijas institūta, un te es runāju par Keper kungu un Kletera kungu, kad mēs paraugāmies uz to, ka šīs organizācijas priekšlikumi visnotaļ tika ņemt vērā vadlīnijās. Vai jūs nedomājat, vai, ne, ka te būtu jāpārskat vispār jūsu ģenētiski modificēto organismu paneļa uh, Uh, struktūru, un vai te nebūtu arī jāņem vērā uh, plaši izplatītā kritika, ka šeit viedokļi bieži vien uh, ir par labu mazākumam. Atbildi. Kā jau es sācīju, mūsu paneļa eksperta darbu grupas eksperta interesi tiek pārskatītas, šī izskatītas caurskatāmā veidā un šī informācija pieejama visiem. Un, kad, un te ir skaidrs, tad, kad EFSA strādā, mēs ņemam vērā visu labo mums svarīgo zinātnisko informāciju, neatkarīgi no tās avotiem, vai tā būtu no zinātniskās literatūras, vai no pieteicēju iesniegtiem dokumentiem, vai dažkārt no organizācijām, kas saistīts ar rūpniecību. Mēs izskatām šo informāciju, mums ir svarīgi, lai tā būtu par mūsu tēmu, lai tā būtu arī aktualizēta. Mums ir arī svarīgi, lai mēs neaizmirstam to faktu, ka mums ir jānodrošina laba zinātne. Mums ir arī jābauda uzticība. Tātad te ir runa tikai par to, ka padomam jābūt šiem rezultātiem, jābūt vienkāršiem uzticamiem, bet ka tas ir arī jāpieņem no Eiropas puses, no zinātniskām organizācijām. Un tad tas ir vislabākais riska novērtējums, un tāds, tāda izveida ir mūsu mērķis. Un vēl, eh, Lepāžas kundze, eh, papildus tam, ko jūs sacījāt, eh, mēs patiesībā atbalstām uh, auglīgas eh, diskusijas, izraisošas debates ar ekspertiem, arī ar pretrunīgu viedokļu nesējiem. Un eh, bieži vien šie, šie interesi konflikti nāk no nevalstiskām organizācijām vai no uh, rūpnieku pārstāvjiem. Tomēr mums galvenais, lai šeit būtu auglīgas debates. Uh, un tas ir zinātnisko diskusiju sastāvdaļa. Paldies, turpina Lepāšas kundze. Es atvainojos priekšsēdētājas kundze, bet jūs tomēr nesat atbildējuši man jautāju par LC. Tepēl kungs ir atbildīgs par ģēmo eh, paneli. Es jums uzdevu skaidru jautājumu, es gribētu skaidru atbildi, lūdzu. Šīs darbības, šī ir aktivitātes, kuras jūs pieminējāt, ir saistītas, ja nemaldos, ar situāciju pirms dažiem gadiem. Tas bija dokuments saistībā ar riska novērtējumu metodoloģiju attiecībā uz ģenētiski modificētiem organismiem. Izpētes ģenerāla direktorāts uh, te finansēja valsts projektu, Arī Keperkungs un citi eksperti tajā iesaistījās. Mēs uzskatām, ka šī aktivitāte var būt noderīga paneļa darbam. Un nav tāda situācija, ka EFSA panels ir vienkārši svētījis šo dokumentu. Ir paneļa darbā ņemts vērā vēl ļoti daudzas aktivitātes, izstrādājot tā metodoloģiju. Lielas paldies, saka Lenēna kungs, vārds tas lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu paturpināt ar jautājumu, kuru uzdeva Karina Lepāža un Pilāri. Jūsu ievadrunā mēs uh, dzirdējām par Eirobarometra pētījumu, kas norādīja uz to, ka jūsu neatkarība ir ļoti svarīga. Un mums tiešām ir jānodrošina tās, ka situācija tāda būtu arī turpmāk. Bet te vēl pastāv bāžas par jūsu neatkarību. Tās ir saistīts ar sešām vadlīnijām, kas ir mūsu rīcībā jau kopš 2007. gada. Teorijā tas viss izskatās ļoti labi, bet kāda ir situācija praksē? Kas notiek tādā situācijā, ja jūs priekšā ir eksperts, kura viedokli, viedoklis tiek prasīts, kaut arī tiek labi zināms, ka viņš ir saistīts ar industrijā, rūpniecību. Te nu ir interešu sadursme. Kā tad reāli ir situācija praksē, vai jūs varētu sniegt kādu konkrētu atbildi? Paldies! So, um... Atbildi no Žislēna Lenēlas kundzes. Kā jau es sacīju, mūsu uh, interešu deklarāšanas politikā un procedūrā mēs esam skaidri definējuši, ko mēs uzskatām par interesēm, par interešu konfliktu, un šādu politiku mēs uh, īstenojam ikdienas darbā. Uh, Gan Eiropā, gan eh, organizācijās ārpus Eiropas stūrakmens ir tieši šāda neatkarība. Es domāju, ka mums nevajadzētu Uh, apmierināties, uh, būt apmierinātiem ar sevi tāpēc vienu, ka tā ir ļoti stingra politika. Protams, ka var būt diskusijas konflikta situācijās, un es esmu gatava arī ar jums šādas diskusijas vadīt. Bet vēl es gribētu piebilst, ka pēc uh, divu, triju gadu šīs politikas īsenošanas, un mēs to arī apspriedām ar Envi delegāciju, kas mums apmeklēja Parmā, Mēs apspriedām dažus problēmu jautājumus, ka, piemēram, zinātnisko komiteju un ekspertu paneļu. Atbildīgās personas uh, varbūt ir redzamāks par citām, un līdz ar to mums prasīs pret viņām jāizvirs augstākas. Un īstenojot noteikums, te ir paredzēts, ka mēs novēršam iespējamās vai tādas, kā tās tiek uh, uzskatītas, interešu sadursmes Un tāda ir arī mūsu nostāja attiecībā uz paneli nākošajam gadam un gadu pēc tam. Paldies! Paldies, eh, saka, priek, saka deputāts, taču mans jautājums bija saistīts ar pēdējiem trījiem, četriem gadiem jūsu vadībā. Vai kādreiz tā ir bijis, ka ārējajam ekspertam netika ļauts piedalīties zinātniskā viedokļa izstrādē, jo izskatīšanas, eh, viņa kandidatūras izskatīšanas procesā tik secināts, ka viņam ir kādas interešu konflikti. Un eh, kā, kā ir ar tiem citiem? Eh, vai ir bijuši tādi gadieni, kad cilvēks pats pasaka, man šeit ir interešu konflikts, un tāpēc es EFSA darbā nepiedalīšos? Atbilde - jā. Katru nedēļu ir tādi eksperti, kas tiek nošķirti no mūsu konkrētajām aktivitātēm, vai nu tāpēc, vai nu viņi nevar būt ziņotāji, vai nevar sagatavot atzinumu, vai arī nevar būt e, priekšsēdētāji. Un tādā veidā mēs nodrošinām mūsu uh, zinātniskā atzinumu neatkarību. Un tā tāda nav nekāda īpaša situācija. Tas reāli notiek ikdienā. Un ir bijuši arī gadieni, kad mūsu eksperti ir, pagad, ir paziņojuši, ka viņiem ir interešu konflikts, un tad mēs viņiem neļāvām strādāt. Tāda bija divi gadījumi. Un tad mums arī paredzēta procedūra, kā atlaišos ekspertus. Un eh, tas nav vienīgais, ko mēs darām. Mēs arī pārbaudām viņu atzinumu un vai viņi, vai tas ir tiešām neatkarīgs, ņemot vērā viņa interešu konfliktu. Paldies, Šene Gēlinga, lūdzu. Paldies. Man te būtu jautājums par klonēšanu. Jo īpaši saistībā ar to, kā jūs rīkojieties attiecībā uz eh, pārtiks standartiem dalībvalstī. valstī kā jūs iegūstat informāciju padomu no šīm dalību valstīm. Jūs iespējams zināt, ka piegana apvienotajā karalistē tika paziņots, ka klonēta gaļa ir droša pārtikai. Tas bija pavisam skaidri pateikts. Un tas saskan ar jūsu iestādes uh, viedokli, ka nekāda atšķirība, it kā nekāda nedrošība nepastāv. Taču te nav tāda pati situācija, un tomēr patērētiem šeit nav skaidra informācija. Tad mans pirmais jautājums ir tāds, kā jūs rīkojaties ar šādu veidu informāciju no dalībvalstīm? Un kā jūs dalībvalstu informāciju iekļaujat jūsu atzinumus? Un vai jūs atbalstāt Eiropas parlamentu vēlmi izveidot īpašas tiesību aktus attiecībā uz klonēto gaļu? Paldies! Runājot par klonēšanu, ir daudz veidu, kā mēs sadarbojamies ar dalībvalsti. Vispirms komisija mūs lūdza sagatavot zinātnisko atzinumu Mums ir arī uh, atzinums sniedzēja dalībvalstīs, lai iegūstu visus datus un ekspertīzi un arī rastu pareizos ekspertus uh, darba grupas izveidēja. Un tāds bija mūsu princips, tas ir bijis svarīgi, jo līdz šim, jo jūs zināt, ka daudz datu nemaz nav pieejama, tātad šis aspekts bija ļoti politisks. Un vēl ir svarīgi norādīt uz to, ka pārtiks standarta aģentūras izplatītais paziņojums bauda EFSAS zinātnisko atzinumu atbalstu. Tas nav pretrunā tam, ko sacījām mēs. Tas būtībā runa par to, ka nav nekāda atšķirība pārtiks nekaitīguma ziņā attiecībā uz uh, dabīgi iegūto pienu un gaļu un klonēto pienu un gaļu. Bet te, protams, jāņem vērī uh, eh, dzīvnieku labturības jautājumi. Tas arī ir mūsu kompetencē. Tas, protams, nav gala atzinums. Šai ziņā vēl ir daudz neskaidrību, tātad mēs turpinām pie tā strādāt. Mēs esam nesen aktualizējuši mūsu atzinumu, un mēs arī ceram izstrādāt dažus pamatpētījumu projektus dalībvalstīs un Eiropas līmenī, lai mazinātu neskaidrības šajos jautājumos. Un, protams, es nevaru komentēt par tiesību aktiem, jo tas nav mūsu iestādes kompetencē. Tātad es nevaru pateikt, vai šāda atsevišķa, šāda atsevišķa tiesība akti par klonēšanu būtu vajadzīga. Paldies, saka runātāji. Es domāju, ka te ir kultūrāla atšķirība šajos zinātniskos atzinumos tie paši zinātniskie dati ir tie, uz kuru pamatiem apvienotās karalistes valdība saka, viss debats beigušās, to var droši ēst. Bet jūsu pieeja ir tāda, ka nekādu skaidru atbildi mēs nevaram sniegt. Es nesaku, ka jūsu atbildi būtu nepareizi, bet es uzskatu, ka jums ir pienākums kādu brīdi patērētājiem tomēr sniegt skaidru atbildi. Jā, saka Lanēla kundze, mēs esam snieguši savu atbildi, bet tāda ir pašreizējā situācija. Tas nozīmē, ka mums ir jāturpina savu uzraudzības funkciju, un tas neatiec tikai uz klonēto pārtiku, bet tas attiec uz jebkādu veidu pārtiku. Mums, kā jebkurai nopietnai organizācija, ir jāapzinās, ka zinātne iet uz priekšu, un tā atbildi, kas dar šodien, var nederēt nākotnē, un skaidrs, ka komunikācijā šeit ir liela nozīme. Paldies, nākošais runātājs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, saka Liotārds kundze, paldies, eh, ka jūs atnācāt mūsu vidū. Es gribētu zināt, vai bija kāds atklātais konkurss, jūs tā esat šī amata kandidāti. Kā tas tā sanāk, ka jūs esat vienīgā kandidāti? Vai EFSA tagad ir grūta situācija, pārāk daudz darbu, vai tāpēc, vai varbūt tas ir tādēļ, ka ir mazāk pieejami finanšu līdzekļi? Un um, kā tad jūs esat paredzējusi īsti strādāt ar šiem ierobežotajiem līdzekļiem? Vai tas ir tas iemesls, kāpēc jūs esat vienīgā kandidāte? Paldies par šo jautājumu. Es domāju, ka šī uzklausīšana ir daļa no procesa, kas ir minēta arī mūsu pamatu regulā, un šajā regulā ir rakstīts, ka izpildu direktors vienu reizi drīkst lūgt, lai viņa vai viņas mandāts tiek atjaunots. Šā iemesla dēļ ir arī viens kandidāts, jo pretējā gadījumā komisija būtu izsludinājusi mm, publisko konkursu. Lūk, šāda procedūra jau bija iepriekš paredzēta pamatu regulā. Jāsaka, ka tiešām Ir jāatzīst, ka mūsu darba apjoms ir palielinājies, un tā ir sarežģīta situācija. Tomēr mēs esam arī ļoti lepni. Mēs lepojamies ar to, ka mūsu darba apjoms ir palielinājies. Tas norāda, ka riska pārvaldītāji uh, mums uzticas. Un tas pierāda arī, ka mūsu iestāde spēja efektīvi darboties ar galvenajām bioloģiskām, ķīmiskām vielām, arī ar uzturvielām. Un mūsu resursi ir ierobežot, bet visi šie darbi arī ir svarīgi. Mums ir jāsaprot, kāds ir pastāvēšanas iemesls mūsu iestādē. Mēs strādājam ar piesārņotāju vielām, ar BSE, iesākumā ar zonozēm. Tas ir sākums, un tagad mēs strādājam arī ar uzturvielām, ar uztur jautājumiem. Tāpēc arī es jums stāstu visu šīs lietas. EFSAI ir jāsniedz arī atbalsts ilgspējīgai inovācijai, ir jāturpina strādāt ar lielākajiem veselības riskiem, kas izriet no pārtikas. Es esmu entuziasma pilna, gatava turpināt darbu. Ja, ik stelde u ook een vraag over het feit dat. Es saprotu, bet es arī uzdevu kādu citu jautājumu. Jautājums bija par finansējumu. Ko jūs darīsiet ar jūsu sistēmām un finansējumu? Vai jūs varēsiet uh, uzturēt šo neatkarīgumu iestādē, izmantojot sistēmas? Well, here I would say... Es teiktu tā. ka ir ļoti svarīgi stāstīt par EMSAS darbu, EPSAS darbu, lai attiecīgi gūtu atbalstu, jo šodien mums ir ļoti sarežģīts ekonomiskais arī budžeta klimats, tāpēc es nevaru izteikt nekādu lūgumu palielināt budžeta resursu vai kā, bet tomēr jāsaka, ka mums papildu resursi tomēr būtu ļoti noderīgi, jo tādā veidā mēs varētu dot atbalstu arī jums un labāk aizsargāt patērētājs. Uh, Ja vienīgais eh, veids un labākais veids ir strādāt ar EPSA sistēmu, tad mums tā ir jārīkos. Jāsaka, ka šī sistēma nemazā, nemaz nav jauna. Ir arī citas organizācijas, tā kā ķīmijas un, un zāļu aģentūra, kas izmanto maksas. Un šī sistēma ir organizēta tā, ka attiecīgais ne, neatkarīgums tomēr netiek ietekmēts arī tad, tādā gadījumā, ja maksa tiek pieprasīta par noteiktiem pakalpojumiem. Paldies, no FD nav no neviena, tad mēs varam pārēt uz otro jautājumu kārtu. Renāta Zomere. Paldies, ļoti jauki jūs esat šeit atnāks pie mums. Eh, man ir par veselības eh, prasībām. EFSA ir jābūt vairāk nekā 40 tūkstoši jānovērtē. Jūs esat viņus koncentrējuši uz 4 tūkstošiem iesniegumiem prasībām. No nu, sākuma tas ir domāts tā posma veidā. Vai jūs vienus, visu sarakstu kopā publicēsiet no uh, eh, tehniskiem uh, eh, iemesliem uh, raugoties, tas ir pareizi. Kā tas būs? Vai, uh, jo uzņēmējiem vajadzīga plānošanas drošība. EFSA prasa arī uh, iekasēt nodavas, nodavas savam vērtējumam. Es pieņemu, ka nākotnē. Uh, būs arī šo veselības pieprasījumu novērtējumu arī tas svarīgi, vai EFSA uh, arī mazos vidējos uzņēmumus ņems vērā, jo viņus uh, uh, jau finansiāli viņiem ir jau liels sloks, vai tur būs kaut kāda iespēja nodevās, attiecībā uz nodevām kaut kā pa daļām samaksāt, vai arī maziem vidējiem uzņēmumiem tas būs. Uh, jā, pārē, papildus jautājums to uzdošu.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 saņēma 4600 apgalvojumu par veselības ietekmi, un mums joprojām, tas ir 2008. gadā, un mēs strādājam pie šiem apgalvojumiem, analizējam, finalizējam, izņemot varbūt botānisko sadaļu, ko ir lūgusi komisija, un mēs gribam to pabeigt līdz jūnijam, jo tad komisijai ir jāvar izvirsīt priekšlikumu pamatojoties uz mūsu zinātnisko atzinumu. Mēs tā kā skatīsim pa daļām, pa porcijām šos veselības apgalvojumus. Un runājot par šiem apgalvojumiem par veselīgumu, mēs saņemam tātad šo informāciju saskaņā 13.1 pantu un arī apli, tā, tā iesnieguma sistēma. Un mēs, tātad šie te iesniegumi, vēl tas, kas ienākās 13.1 un 13.2 panta sakara. Um, tā, Jūs eh, pieminējāt praktiskā sistēmas darba daļas, un es domāju, ka tas ir tāds praktiskais apsvērums, un komisija arī domā strādāt pie šīs eh, maksājumu sistēmas, maksas pakalpojumu sistēmas uzlabošanas. Mans papildus jautājums eh, šim vērtējumu darbam. Cik es pareizi atceros, EFSA eh, personāls ir diezgan liels. Ja šī 40 tūkstoši prasības būtu jānovērtē, tad eh, katru gadu būtu varbūt nāktu klāt vēl, bet kas tad ir ar personālu, ar darbiniekiem? Vai jūs varētu iedomāties, vai tad darbinieks atlaidīs, vai jūs teiksiet, ka viņi tomēr jāpatur, jo nākotnē uzdevumi palielināsies? Paldies! Uh, Kad es sāku strādāt iestādē, eh, ļoti daudz teica, ka man nav paveicies, jo 2007. un 2008. gadā cilvēki teica, ka man, uz maniem pleciem kritīs lielākais darba apjoms. Es eh, varu tagad apgalvot, ka darbs ir palielinājies katru gadu. Mēs neesam pabeiguši mūsu darbu saskaņā 13.1 pantu. Mēs strādājam ar veselības apgalvojumiem, ar uzturvielu informāciju. Mēs turpinam saņemt aizvien jaunus iesniegums. Un mēs zinām, ka sarakstā, kas ir 13. panta pirmajā punktā, ir noteikti jautājumi vai vielas, pie kurām grib atgriezties attiecīgie uzņēmumi, un mēs vēl atgriezīsimies pie tiem jautājumiem, kur mūsu sākotnējais viedoklis ir bijis negatīvs. Tālāk par par eh, diētu, ar diētu saistītajiem riskiem. Arī šis jautājums ir pacelts prioritāšu sarakstā, un arī šeit, runājot par diētu, par uzturu eh, kvalitāti, mums ir jāturpina strādāt un sniegt ļoti kvalitatīvi zinātniski atzinumi. Tonasinis. Paldies, Kritrina Zinis kungs. Paldies, priekšsadētāji. Es gribētu runāt par substantīviem ekvivalentiem. Šis princips ir izmantots analizējot ģēmo. Tomēr šo pieju zinātnieki kritizē. Ir informācija, kur ir teikts, ka tāds lūk ģēmo ir ekvivalents ar kādu citu parasto organismu. bet šeit tomēr kvalitāte ir cita, vitaminoze ir cita un sastāvs varbūt cits. Ko jūs darīsiet ar šo principu? Un ja jūs gribēsiet aizvietot to, tad ko jūs piedāvāsiet vietā? Jā, jums ir taisnība. Riska izvērtēšanas metodoloģija, kas ir īpaša, ir izstrādāta strādājot ar ģēmo, tas tāpēc, ka ģēmo ir specifisks. Mēs nevaram izvērtēt kādu augu tādā pašā veidā, kā mēs vērtētu atsevišķu ķīmisko vielu, tāpēc mēs izmantojam salīdzinošos elementus. Mēs salīdzinām ģēmo augu ar kādu tradicionālu, konvencionālu analogu. Un uh, Mēs zinām, ka cilvēkiem atsevišķiem nepatīk šī metodoloģija, lai gan tā ir atzīta visā pasaulē, un tāpēc ir nepieciešams mums atklāti uzklausīt šo kritiku. Mums eh, notiek diskusija par zinātniskiem jautājumiem ar tiem cilvēkiem, kas protestē pret šīs metodoloģijas izmantošanu. Ko es gribu darīt nākamajā gadā? mēs pabeigsim darbu pie vadlīniju dokumentu par barību un pārtiku. Tur mēs runāsim par risku analīzes metodēm. Un tur būs arī atsevišķa sadaļa par salīdzinošo analīzi un mēs gribētu tad organizēt zinātnisku semināru. Tur mēs gribētu aicināt ekspertus no dalību valstīm, aicināsim cilvēkus no nevalstiskajām organizācijām, no nozeres pārstāvjus. Mēs izvērsīsim tādu mm, zinātnisku debati par ekvivalences metodoloģiju. Mēs gribam rīkoties atvērti. Tas, lai diskusijas, kas notiek sabiedrībā, par šo jautājumu tiktu izmantotas eh, arī diskusijā ar ekspertiem. Es labprāt jums pastāstīšu par eh, šī semināra apspriedas rezultātiem. Paldies! Turpin jautājumu, ņemot vērā kritiku. Vai jūs esat gatavi apgalvot šai komiteja, ka pēc tam, ka jūs beigsiet darbu, neturpināsiet eh, strādāt kādā amatā, eh, kas būtu saistīts ar biotehnoloģiskajām industrijām, kādā konkrētā nozare. Jūs domājat personiski, vai es apņemos nestrādāt? Nē, eh, atbilde ir tāda, ka es negribu iesaistīties nevienā ģēmo kompānijā pēc tam, kad beigsies mans mandāts, bet ir svarīgi paturēt prātā, ka nekaitīguma iestāde mums ir saistoši personāla reglamentu noteikumi. Mēs, kā jebkurš Eiropas Savienības ierēdnis, mēs darbojamies saskaņā ar mūsu reglamentu. Un eh, pēc, divus gadus pēc mūsu darba beigām arī šajā iestādē man ir jāpaziņo, kur es eh, strādāšu tālāk, un tad ir attiecīgi iespēja izvērtēt, vai nav interešu konflikts. Es gan personīgi nedomāju, ka es eh, strādāšu šādā uzņēmuma Es nedomāju, ka ģēmo uzņēmums kāds būs ieinteresēts saņemt cilvēku ar tādu kompetenci kā mana. Um gut zu hören. Frans... Cik labi kaut ko tādu dzirdēt. Krastits kundze. Alo, paldies. Mēs daudz esam runājuši par darba apjomu pieaugšanu, par uh, interešu konfliktiem, par transparenci, caurskatāmību vai nevajadzētu izveidot tādu iekšējo ekspertu sistēmu? Protams, ka tas nav aktuāli, jo tas nozīmē, ka vajadzētu um, palielināt budžetu, skaidrs, ka veselība nav prioritāte Eiropas Savienības budžetā. Vai jūs saprotat, kā to varētu risināt no cilvēku resursu un uh, līdzekļu viedokļa? Un tad man kolēģi vēl jautāja par uh, pārtikas uh, eh, uh, eh, transportēšanu, tas arī izskanēja uh, eh, plenārsēdē oktobrī, ir milzīgi daudz pārtiks, kas, nav, kas nāk no trešām valstīm. Un vai jūs esat iesaistījusi, domājusi par iespēju iesaistīt policiju dalību valstīs, lai cīnītos par šo nelegālo kontrabandu pārtiks precēm lētākām valstīm? Es eh, paldies par jūsu jautājumu. Es saprotu, ka jums ir taisnība. Mums tiešām vajadzētu palielināt mūsu iekšējo ekspertu kapacitāti. Tas nozīmē, ka mums būtu jāpieņem darbā vairāk zinātnisko līdzstrādnieku. Es apzinos, ka mums ir grūta budžeta ekonomiskā situācija, taču es arī zinu, ka eh, gan Eiropas parlamenta deputātiem, gan arī uh, patērētājiem pārtiks nekaitīgums ir ļoti svarīgs jautājums, un mūsu uzdevums ir risināt šādas problēmas. Ja mēs tiešām gribam stāties pretī izaicinājumiem saistībā ar palielināto prasību skaitu, tad mums ir eh, jādivkāršo šo Eh, to līdzstrādnieku skaits, kas strādā EFSA šajā jomā. Tas nozīmē līdz kādiem 200 eh, līdzstrādniekiem. Bet ja mēs salīdzinām ar citām aģentūrām, kas, kurās, eh, kuras apstrādā milzīgi daudz prasību, kā piemēram tūkstoši prasību medicīnas aģentūrā, tad tomēr šis apjoms nav liels ja ņem vērā, ka medicīna ir svarīgs faktors Eiropā. Tad jāapzinās, ka arī pārtika ir ļoti svarīgs jautājums. Tātad turpmākajos gados būtu EFSA budžets jāpalielina līdz apmēram 15 miljoniem eiro, un tas nav daudzeņam vērā, cik liels ir mūsu ieguldījums un cik svarīga pārtika ir mūsu zīmē un jo īp, mūsu dzīvē, un jo īpaši saistībā ar inovāciju svarīgumu. Un runājot par šo nelegālu, par šo pārtiks produktu kontrabandu, var sacīt tā, kaut arī šis jautājums ir vairāk saistīts ar riska pārvaldītājiem un uh, ar kompetentajām iestādēm, kam tas būtu jāuzrauga. No mūsu puses ir sakām šādi, ja mums lūgtu, tad mēs varētu sniegt savu atzinumu par iespējamiem riskiem, un tāpēc mēs esam izveidojuši pavisam nelielu darba grupu, kurā mēs īpaši uzmanību pievēršam tieši neregulētajiem produktiem, nelegāliem produktiem, lai pēc iespējas drīzāk identificētu, kāds varētu būt risks nākotnē Eiropā, jo mēs esam tirzniecības partners daudzām pasaules valstīm. Šis ir pirmais jautājums. Jūs sacījāt, ka jūs vēlētos palielināt eh, budžetu uz 5 miljoniem eiro, lai jūs tiešām varētu strādāt labos apstākļos. Tad, ja jums šis budžets netiks piešķirt, diemžēl, tāpēc, ka mēs zinām, ka budžets ir ļoti ierobežots, mēs varbūt varētu nākotnē uz to cerēt, bet šodien tas ir grūti, vai jūs uzskatāt, ka jūs varēsiet pareizi īstenot jūsu misiju? Atbilde. Es domāju, tad, ja tas nenotiks, un tiešām grūtu šo jautājumu atbildīt, atbildēt, jo tā ir tāda kā pesimistiska pieeja, bet nu pamēģināsim. Tādā gadienā, ja budžets netiks palielināts, mums būs vienkārši jāskatās uz to, kas tiek uzskatīts par prioritāti. Vai nu mēs sacīsim, svarīgākais ir laiku sniegt atbildi prasībai, nemēģinot iesaistīties dialogā ar prasības iesniedzējumu. Tātad mēs turpināsim vienkārši pārlikt mūsu resursus no, piemēram, ķimiskajiem piesārņotājiem un diētas jautājumiem uz eh, šo te prasību risināšanu. Tad tāda būs mūsu iespēja arī nākotnē aizsargāt mūsu patērētājus. Vai arī mēs sacīsim šādi. Mums ir jāpatur sava spēja sniegt atbildi šajos jautājumos, jo tas ir svarīgi, tas ir saistīts ar sabiedrības veselību un pārtiks nekaitīgumu. Un tad mēs pieņemsim, ka EFSAS darbs varbūt nebūs tik saulaicīgs, taču mēs sniegsim zinātniski pamatots atbildes uz, uh, uz mūsu uz uh, pieteicēju iesniegtiem jautājumiem, tad iespējams, ka kvalitātes necietīs, bet vienkārši attiecības nebūs tik labas. Uh, Paldies! Saka nākošā runātāja. Mēs jau te daudz rinējam, dzirdējam par to, ka ir vajadzīgs vairāk darbinieku un vairāk līdzekļu. Mans ne, man neīpaši iedvesmotā situācija, kā tagad ir, ka skaidrs, ka tad, ja mēs eh, nesaņemsim tik daudz budžeta, cik vajadzīgs, tad mēs nevarēsim labi aizsargāt mūsu patērētājs. Man te pietrūk šādas informācijas, kā mēs varētu padarīt EFSA efektīvāku Uh, izveidot tādas iestādes, kas varbūt neprasa vairāk līdzekļu. Piemēram, sadarbībā ar pieteikumu, ja jautājumu iesniedzējiem. Un vēl runājot par procedūrām. Procedūras eh, izmaksā ļoti daudz, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Būtu daudz vieglāk vienkārši uh, piezvanīt un uzzināt jūsu dokumentu māpe, uh, ir par 95% pieņemama, bet mums e, trūksta viena kāda dokumenta. Tā vietā, lai šie cilvēki sāktu šo procedūru, tad viņiem pasaka nē, un pēc tam viņiem atkal jāatsāk no jauna, tāpēc, lai, ka nebija sagatavot vispārējie dokumenti. Kā jūs varētu to risināt? Atbildi. Svarīgi norādīt uz to, ka mēs neatbildām vienkārši jā vai nē. Mums ir sadarbība ar, ar jautājumu iesniedzējiem. Uh, Bet uh, mums, mums iespējas ir ierobežotas, jo šādu pieprasījumu ir ļoti daudz. Bet skaidrs, ka šis dialogs tā iespējas uh, ierobežotas, tagad ņemot vērā ierobežotos līdzekļus. Taču es jau sacīju, ka mēs esam sākuši jaunu proju, svarīgu projektu ar ārēju ekspertu iesaisti, kura mērķis ir izskatīt, kā mēs varētu uzlabot mūsu efektivitāti, izskatot visus mūsu procedurālās dabas jautājumus, lai mēs nākotnē varētu rīkoties ātrāk. Es negribu izveidot te īpaši tādu situāciju, ka valda bailes, ņemot vērā mūsu ierobežotos līdzekļus. Mūs atbalsts mums nav tik liels kā citām aģentūrām Eiropas Savienībām, kas apstrādā līdzīgu skaitu pieprasījumu. Un es jau minēju, ik gadus mums šādi pieprasījumi ir apmēram 800. Un eh, mums ir jāizvēl savas prioritātes, eh, un tāpēc tā principa arī jāpiešķir resursi. Bet es domāju, ka ir svarīgi, ka mums šeit ir atklātas diskusijas, kur mēs sakām, ka mēs gribētu darīt kaut ko vairāk, jo īpaši saistībā ar pieteikumu izskati. Bet te, protams, arī uh, mūsu budžetam ir liela nozīme. Vēl ar vienu man šķiet, ka diskusijas nav ievirzījuši pareizajā gultnē. Es vēlreiz uzdošu šo jautājumu. Ņemot vērā to, ka jūsu pieteikumu ir tik daudz, cik ir, ka jūsu uh, līdzekļi ir ierobežot, jūs savas procedūras pazīst vislabāk. Tad kā jūs esat pāredzējusi risināt šo situāciju un vai jūs patiesībā gribat to risināt? Jā, mēs eh, gribam to risināt, mēs jau daudz centienu esam veltījuši šim jautājumam 2011. gadā. Mēs mūsu organogramā labāk atainosim to, ka mēs pārskatām, izskatām uh, šos pieteikumus, un te būs darba grupa vai komanda, vai kā jūs to saukt, kas būtu tāda kā uh, palīdzības sniedzēji, kas nodrošinātu labāku dialogu ar pieteicēju, pieteikumu iesniedzējiem, tas būtu pirmais praktiskais solis, un tad otrais mums ir tāds kā chronometra apstādināšanas mehānisms, lai uzlabotu mūsu dialogu ar uh, pieteicējiem. Jā, mēs strādājam pie tā, un mēs turpināsim pie tā strādāt arī 2011. gadā. Paldies, Kristina Guteres Katīnes lūdzu. Lielas paldies, priekšsēdētāji, un paldies, Gislēna Lenēla kundze, ka jūs esat mūsu vidū. Es tiešām vēroju jūsu atbildes, un jūsu atbildes pamatojas zinātniskajos atzinumos. Jūs neatļaujaties eh, te eh, padoties emocijām un šaubām, kas izskan šai telpā. Spānijā valda bažas par to, ka Marokas importu preces, kas nonāk mūsu tirgū bez pārbaudēm attiecībā uz pesticīdiem vai iespējami ģenetiski modificētajām sēklām, tad, kad Eiropa vairs nepārbauda importa nekontrolē importu kvotas, tad uh, tas vairs netiek uzraudzīts. Ko jūs EFSA darāt šai ziņā, lai analizētu šos no Marokas ienākošos produktus, kas nonāk mūsu pārtikas tirgu Eiropā? Un tā kā man vēl ir tā, uh, laiks, es uzdošu vēl vienu jautājumu. Vai jums ir informācija par to, cik lielā mērā ģēmo izmantošana ļauj samazināt pesticīdu lietošanu? Paldies! Atbildot pirmo jautājumu, kas saistīts ar importiem, tā nav mūsu kompetence pārbaudīt importu preces. Taču, nu jau diezgan regulāri komisija mums lūdz sniegt zinātnisku atbalstu, kad kāds jauns produkts ienāk Eiropas tirgū, kad uh, tiek identificēta problēma, kāds piesārņotājs, piemēram, Tāpēc 2007. gadā mēs esam paplašinājuši savus eh, kompetenci un esam izstrādājuši īpašu procedūru, kas ļauj dažu dienu laikā sniegt ātru zinātnisku atzinumu, lai informētu riskam pārvaldītājs, kad ir kaut kāda ārkārtas situāciju. Mēs to izmantojam par melamīnu, eh, saistībā ar melamīnu, par, ar nikotīnu import, no Ķīnas importētais eh, cenes. Un es domāju, ka tas ir labs instruments eh, aizsargājot patērētāju veselību. Un runājot par ģenetiski modificētajiem produktiem, es domāju, es nevaru atbildēt vispārējā veidā, te ir jāskatās uz katru ģēmo atsevišķi. Uh, Un ir daži ģemo, kas tika izstrādāti, lai samazinātu pesticīdu izmantošanu. Un es uzskatu, ka ņemot vērā Eiropā pastāvošos tiesību aktus, mēs saņemam informāciju dokumentos, bet mums nav iespējams izvērtot šo konkrēto jautājumi. Līdz ar to mums nav iespējams izvērtēt labumu vidēji attiecībā uz konkrēto ģimenu. Iespējams, ka nākotnē tas tā būs, bet tagad tas vēl nav mūsu kompetencē. Mums ir zināmas aktivitātes šai ziņā attiecībā uz pesticīdiem, piemēram, bet mums nav nekādu pilnvaru attiecībā uz ģēmo. Jā, vēl viens jautājums. Es nezinu, vai jūs varētu atbildēt, saka Gutjeres eh, Korines kundze. Vai tas nozīmē, ka jums nav nekādu kompetenci attiecībā uz importētajām precēm, ņemot vērā šo importēto preču apjomu, kas tagad nāk vai kas eh, ienāks vēl atvaroties eh, vidusjūras valstu tirgiem? Vai nevajadzētu būt kādai iestādei, kas pārbaudītu? šīs preces, jo skaidrs, ka šādu preču no uh, Ziemeļāfrikas vai citiem reģioniem būs arvien vairāk. Es domāju, atbildīšas Lamanēlis kundze, mēs jau tagad strādājam pārtikas nozerē plašāk, arvien plašāk saistībā ar globalizāciju, uz kur jūs atsaucāties. Uh, Un es domāju, ka tas nav tikai EFSAS kompetencē, bet arī Eiropas pārtikas sistēma ir izveidojusi mehānismu un uh, tiesību aktus un iestādes, kas Eiropas Savienībā ir kompetentas un kuru pienākums ir pārbaudīt, vai šī vai cita prece nepakļauj riskam patērētā veselību. Un, un šajā gadījumā varētu sacīt, ka EFSA ir izveidojusi sistēmu, pamatoties uz ļoti nelielu darba grupu, kuras uzdevums ir skatīt, kas notiek neregulēto produktu jomā. Un tas ir ar mērķi pēc iespējas ātrāk identificēt iespējamo risku. Un ja kaut kas notiek, tad svarīgi ir tas, ka mēs esam riska pārvaldītāju rīcībā vai Eiropas komisijas rīcībā un jūsu rīcībā, lai mm, īstenot pasākums mm, patērēt aizsardzībai. Čāders kundze, paldies. Droši vien jūs zināt, ka šobrīd ir divas lielas epidēmijas - diabēts un, un um, aptaukošanās. Un diabēta apjomi aug, un arī aptaukošanās ir tīpaši bērnu kolektīvos. Vai EFSA iestādei arī ir kaut kāda loma šajā jomā, vai jūs varētu arī stimulēt veselīgas pārtiksēšanu? Es zinu, ka tas ir ļoti saržģīts uzdevums, un visi, kad mēs sākam runāt eh, par to, kļūstam ļoti skumīgi un drūmi, un es saprotu, ka šeit ir nepieciešams strādāt, vai ir kaut kas eh, darām šajā jomā, ņemot vērā visus resursus. Jā, paldies! Tiešām mums, mūsu mandātā arī noteikts uzdevums šajā sakarā dots Mums ir jāturpina sniegt zinātnisks atzinums. Tas, lai riska pārvaldītājiem palīdzētu pieņemt vajadzīgos lēmumus. Mēs esam strādājuši ne tikai ar veselības apgalvojumiem, mēs strādājam arī ar uzturvielām. Mēs esam analizējuši makrousturvielu jautājumu, esam rakstījuši atzinumus, esam izstrādājuši arī metodoloģijas, kā varētu pārvērst šo diētu referents vērtību par pārtikas uzturvielu koeficientu in vai indeksu, jo mēs neēdam kaut kādas vielas, bet mēs ēdam tiešām pārtiks produktus, un tāpēc mums ir jāturpina atbalstīt šo jomu pētīt to arī. Then, uh, no Papildu jautājumu nav. Tā tad došu vārdu tālāk nākamajam runātēm. Tātad Rēls kungam. Uh, Kundze, droši vien būsiet jau konstatējuši, uzklausot visus šos jautājumus, sapratāt, ka mūsu komitejā ir milzīgi interesi par jūsu aģentūras darbu. Šeit komentējot jau pieminēto ziņojumu, mēs uzskatām, ka EPSAS aģentūras um, darbs ir ļoti svarīgs, vērtējot pārtiks ķēdes izraisītos riskus un mēs gribētu, lai visas dalība valstis sniegtu instrukcijas savām nacionālajām iestādēm, ir jādod norādījumi dalība valstīm, lai tās sadarbotos ar EPSA. Esmu no Itālijas, un mēs šobrīd domājam par to, kā izveidot šāda veida nacionālo aģentūru, bet tas vēl nav izdarīts. Es nevaru lūgt jūs komentēt dalībvalstu likumdošanas aktus, jo tā nav jūsu kompetence. Es vienkārši gribēju tehniski saprast. Jums ir noteikti zināšanas un pieredze, kā tas ir, ja mēs izveidosim nacionālo iestādi, kas sadarbosies ar Eiropas iestādi, vai šāda sadarbības forma būtu pat labākā? Atbilde, jā, tiešām dalībvalstīs ir dažādas sistēmas, atsevišķās dalībvalstīs ir tās ir tās 10-12 eh, valstis, kur ir um, neatkarīgas nekaitīguma iestādes, citās valstīs šādu iestāžu nav. Bet tas nenozīmē, ka mēs nevaram strādāt kopā efektīvā veidā. Un runājot par Itāliju, te jāsaka, mums jau ir ļoti laba sadarbība ar Itāliju. Tā ir viena no dalībvalstīm, kas darbojas ļoti aktīvi. Mēs strādājam ar grantiem, ar iepirkumu procesiem arī riska novērtēšanas jomā. Tas nozīmē, ka nepastāv viena tāda institūciju modeļa, kā sadarboties. Kas ir svarīgi, tas ir izrādīt gribu no dalībvalstu puses vēlēšanos sadarboties. Tādā veidā mēs papildinām viens otru, mēs izveidojam sinerģiju un arī labāk apkalpojam mūsu pieteikumu iesniedzējus. Labi, paldies, priekšsēdētājs. Tagad mums būs trešā jautājuma kārta. no ECR grupas nā, deputāti nav. Tālāk nākamā grupa pēc kārtas ir zaļo grupa. Lūdzu, paldies. Mēs esam jau runājuši par ekspertiem un par eh, riska izvērtēšanu, kas ir bijis kritizēts. Es sēžu šeit, sakrunātais Šlitera kungs. Tad pēdējo reizi jūs izniedzāt šo atzinumu par ģenētiski modificēto kukurūzu. Jūs balstījāt savu atzinumu uz iepriekšējiem atzinumiem. Jūs rakstat, ka diez vai tas ir iespējams, ļoti neiespējams, augsta neiespējamība, ka mainīsies toksitāte. Bet mēs zinām, ka viss summējās 1 plus 1 plus 1, un ja mēs runājam par toksicitāti, tad ja mēs summējam nelielo un maz iespējamo kopā, tad sanāk kopā vairāk. Jūs um, neizvērsāt nekādus papildu tekstus, tikai 42 uh, dienu testu ar um, zāļiem. Uh, tas ir ļoti īs varošanas laiks, šīs 42 dienas zāļiem, un kā jūs varat izdarīt savu secinājumu? Uh, tālāk arī atliek vielas ietekme to, šo vielu uz vidi. Kā jūs varat apgalvot, ka jūsu pamatojums ir labs, mēs tam neticam. Paldies! Vispirms, runājot uz šīm neskaidrībām, svārstīgajām lietām, ļoti bieži mēs lietojam vārdu unlikely, maz iespējami, pastāv maz iespējamība. Tas ir saistīts ar zinātniskajiem atklājumiem, modernākajām atziņām. Mēs balstos, ba, balstamies uz datiem, kas ir mūsu rīcībā. Un Mums ir jāizvērtē risks nu, produktam pirms tirgošanas, un Eiropā mēs arī atstājam sev iespēju uzraudzīt šo risku. Piemēram, varētu gadīties kaut kādi neparedzēti efekti. Un šos efektus mums vajadzētu spēt identificēt arī jau pēc produkta laišanas tirgu, tā kā postmārketinga sistēma. Un mēs saņemam dažkārt lūgumus no Eiropas komisijas un komisija vēlas no mums saņemt katru gadu zinātnisku ziņojumu, kur mēs izvērtējam tos datus, ko mēs esam saņēmuši no dalībvalstīm, kā arī no ģM komārijām. Mēs saņemam informāciju par to, kas reāli ir konstatēts jau darbībā. Un mēs cenšamies konstatēt, vai ir iespēja re redzēt kaut kāds neparedzētos efekts, vai ir kaut kāds varbūt potenciālais risks, uz ko mēs esam norādījuši, vai tas ir materializējies kā realitāte. Eh, par šiem izmēģinājumiem ar barošanu mums ir dažādas vadlīnijas, dažādi vadlīniju instrumenti, un mēs esam konstatējuši, ka noteiktos apstākļos, kad mēs salīdzinām substantīvo ekvivalenci, mums ir tālāk jātīsta toksikoloģiskie pētījumi, un tieši to mēs gribam apspriest seminārā, par kuru es stāstīju iepriekš. Mēs ļoti ceram, ka seminārā būs ļoti daudz dažādi eksperti ieradušies no valstīm, un tad mēs izvērsīsim diskusiju par to nākamgad. Par vides jautājumiem. Ietekme uz vidi. Mēs arī pētījām šo jautājumu pēc komisijas lūguma. Mums ir metodoloģija, kur mēs izvērtējam ģēmo ilgtermiņa ietekmi uz vidi. Pēc šī darba pabeigšanas mūsu rīcībā būs vairāk datu, vairāk informācijas, un tad mēs varēsim aizsargāt gan sabiedrības veselību, gan arī vidi no kaut kādām ģēmo ietekmēm. Labi, paldies. Nākamais jautājums ir. Jums ir papildi jautājums, kungs, lūdzu. Jā, desmit sekundes. Es saprotam, ka mēs esam jūras sūciņas tādi kā Kāpēc jūs neprasat papildu testu? Jūs pievienojat četrus dažādus metatoksīnus vienam augam. Kāpēc jūs neprasat papildu teksta, testa izvēršanu, jo sākotnējais tests ir bijis tikai ļoti šauri ierobežots īss un arī tika pārbaudīts tikai noteikts uzturvērtību iedarbības? Atbilde. Es domāju, ka tas nebūtu precīzi jūsu konstatējums. Mēs ne, nav tā, ka mēs neizpildam citus testus, mēs arī 90 dienu testu veicam. Tas nebūtu pareizi apgalvot, ka tā nav. Bet nebūtu arī efektīvi prasīt šīs barošanas pārbaudas vai testēšanas visos gadījumos, noteiktā veidā. Mēs skatāmies pēc apstākļiem, kas ir vajadzīgs. Un, kā jau es teicu, mēs esam gatavi runāt ar ekspertiem no dažādām pusēm, dažādām nozerēm, un 2011. gadā mēs par šo jautājumu diskutēsim. Frederiks Rīs. Pa paldies! Daudzi jautājumi no manas puses eh, jau tika uzdoti. Mēs eh, runājām par zinātnes ekspertiem, kam ir principāli nozīme, jūs saprotat, kāpēc. Bet eh, varbūt vairāk man interesē šis bisvenola A gadījums. Varbūt tagad nevajadzēja man to uzdot, jo tagad ir diezgan grūti runāt trešajā kārtā. Eh, komisija teica, ka būs attiecīgais priekšlikums eh, marta mēnesī. Ko jūs varat teikt par jūsu iestādes darbu šai sakarā, ka mēs ļoti rūpīgi sekoju? Vai par šo vispenola jautājumu jūs plānojat um, tālāk attīstīt, jo ir jau ļoti daudz dažādi pētījumi un tikai viena vai divos gadījumos ir bijusi koncentrēta neekvivalence? Un kā jūs domājat, kā jūs strādāsiet savā panelī? Ir šajā ziņā proklamēts minoritātes viedoklis, kuram mēs nesekojam, bet kā jūs domājat par šiem, par šiem bifenoliem vai bisfenoliem? Jā, paldies. Tiešām mums ir sef panelis. Eh, kom kompetentais panelis. Sešas mēnešus mēs tiešām strādājam ar bisfenoliem. Mūsu zinātniskais viedoklis bija šāds. Mēs esam izpētījuši zinātnisko litru ļoti plašu. Mēs esam pasvītrojuši arī to, ka mēs neiesakam samazināt bisfenola ādienas uzņemšanu bet arī mēs sakam par to, ka atsevišķos pētījumus ir zemes dozes efektivitātes līmeņi, kas parādās, bet šeit šie pētījumi nav pārāk pārliecinoši. Šeit ir noteikti jautājumi, par kuriem esam rakstījuši savā atzinumā, un risku pārvaldītāji varēs ņemt šo informāciju vērā. Jā, un atkal tas seminārs, ko organizēja Pasaules veselības organizācija pirms dažām nedēļām. Tad šis seminārs arī nonāca pie līdzīgiem secinājumiem, kā, kā mēs svarīgi pateikt, ka mēs turpināsim precīzāk domāt par neskaidrību, varbūt formulēšanu jo šī tolerance vai pielaide, eh, tas ir ļoti svarīgs informācijas elements pārvaldītājiem, riska pārvaldītājiem. Tad ir jāseko arī sociālai diskusijai sabiedrībā. Vai sabiedrībai liksies interesants šis uzsvars uz uh, šīm pielaidēm vai tolerancēm, attiecīgi vai piesardzīguma princips šeit būtu jāvirza tālāk. Tātad mēs turpināsim sēkot ļoti rūpīgi zinātnes domas attīstībai šajā jomā, un mēs esam jau izvērtējuši kādu vielu, ķīmisko vielu, ko, ar ko varētu aizstāt bisfenolu A. Un šis, šī cita viela būs droša, ja mēs kaut ko aizvietosim, tam aizvietotājiem ir jābūt droša. Jā, paldies, es saprotu šīs grūtības, kas ir saistīts ar jūsu pozīciju, un arī mēs domājam laik pa laikam par šo mandātu. Jums ir not noteikta e, darbības joma. Šeit mēs varam pieminēt kādu citu Eiropas aģentūru, kas strādā ar elektromagnetisko traucējumu efektu. Šeit ir ļoti daudz lietas, kas pārklājas, bet e, jūsu sākotnējā rem... E, remarkā jūs runājat par eiro barometra darbu, par to, ka ir nepieciešams strādāt un mērīt attieksmes uzticamības palielināšanos, strādāt ar mēdījiem. Un Jūs gribat uzsākt lielu debati sabiedrībā, jūs gribat iesaistīt cilvēkus, un ko jūs darīsiet praktiski, lai varbūt vēl vairāk uzsvērtu šo darba aspektu? Es jums piekrītu tā ziņā, ka mums ir vairāk jāspiež, jābūt spēcīgākiem mūsu vēstījumu sūtīšanā, un mēs esam arī nonākuši pie šādas sādziņas, pēdējos gados strādājot ar komunikācijas aktivitātēm, un tāpēc arī mēs gribam izmantot mūsu resursus pašā labākajā veidā. Mēs e, izmantosim matemātisku pieju, mūsu komunikācijas stratēģija mēs gribam izmērīt, izskaitot to, kā mūsu darbs ietekmē sabiedrības veselību. Piemēram, skaidrot mūsu darbu labāk, da, darbu par zonosiem, kā tā zonošu darbs, ko mēs veicam, ir ļoti svarīgs. Mēs uzskatām, ka mēs esam panākuši lielisku progresu, tagad šī patogēna klātbūtne pārtiks ķēdē ir daudz samazināta. Uh, Šādā ziņā mēs varam tiešām skaidrot praktiski rādot, kāda tad EFSAS loma ir. Mēs varam rādīt, eh, kā to varētu izmantot tālāk riska pārvaldītāji, komisija, dalībvalsts parlaments un tā tālāk. Šeit eh, varbūt mēs nemainīsim saturiski mūsu vēstījumu, komunikatīvo plūsmu, bet drīzāk stāstīt par to, kā mēs strādājam, ko esam panākuši. Un arī jāklāsta, kāpēc mēs palai, paļaujamies uz ekspertiem, kāpēc mēs ņemam vērā aktivitātes nozare kopumā, kādā nu, sabiedrības sfērā. Mēs nekad nestrādāsim ar tādiem ekspertiem, kas nekad nav kontaktējušies ar nozari, attiecīgo rūpniecības sfēru vai kādam organizācijām, jo te mums ir ļoti svarīgs aspekts, kā attīstīt sabiedrības pētījums, un tā tas ir bijis pēdējos gados arī. Linda Meiker. Jo koldi. Paldies. Jūs eh, DV par Eiropas pārtiks nekaitīgumu iestādi, taču jūs darbs ir saistīts arī ar citām jomām, piemēram, ar eh, vides eh, ieteikumu. Jums arī par klonēšanu runam, par dzīvnieku labturība, bet kāds te ir līdzsvars? Vai jūs uzskatāt, ka jūsu galvenais darbs ir saistīts ar pārtiks nekaitīgumu? Jo te ir arī cilvēki, kas saka, ka galvenais, lai pārtika būtu nekaitīga. Kas jūs skatījumā ir galvenais? Vai šie ģēmo vai eh, klonēšana vai dzīvnieku labturība vai te svarīgāk ir vīdes apsvērumi? Atbildi. Es uzskatu, ka pārtikas nekaitīgums vai ietekme uz cilvēku veselību ir svarīgā misija, kas mums ir piešķirta. Un tā tad arī mūsu galvenā darbības joma. Kad mēs novērtējam produktus, tehnoloģijas, Mēs papildus tam varam izvērtēt arī citus aspektus, un tas laika gaitā ir lielā mērā attīstījies. Tas attiecas, kā jau jūs sacījāt, uz vīdi, bet arī uz efektivitāti, resursu izmantošanu. Bet tas ir integrēts mūsu visaptverošajā atzinumā, kurā galvenais kodols ir nekaitīgums, pārtiks nekaitīgums. Ņemot vērā mūsu lielo disciplināro ekspertīzi, mēs varam izmantot gan mūsu vietējos, gan ārējos ekspertus, un tas nodrošina integrētu pieju, kur mēs strādājam ne tikai pie nekaitīguma, bet arī pie citiem aspektiem, kurus jūs, kā likumdevēji, jo īpaši uzsverat. To ir svarīgi atcerēties. Uh, Un tad, ja mēs raugāmies uz dzīvnieku labturību, ar vienu ir svarīgi arī ņemt vērā pārtiks nekaitīgumu. Tātad pārtiks nekaitīgums ir ļoti svarīgs aspekts, un arī nākotnē tas būs mūsu, mūsu pamats. Tātad eh, Turpina Makeivana kundze, jūs nekad neraugāties uz ne, nepieciešamības aspektu, piemēram, vai mums nepieciešama klonēta gaļa. Un tad vēl par nacionāliem pārtikas eh, standarta aģentūram. Vai jums tad līdz ar to būs darba mazāk, vai vienkārši tas izpaudīsies kā darba dublēšanās? Kā jūs to redzat? Atbilde. Es neuzskatu, ka varētu sacīt, ka mēs raugāmies uz kāda produkta vai tehnoloģijas vēlamību. Bet tad, kad mē, mums lūdz uh, sniegt atzinumu par kādu produktu efektivitāti, kad mēs vērtējam, piemēram, vai šis produkts sniegs kādu labumu uh, lauksēmniekiem vai tā patērētājiem vai vidē vai pašiem dzīvniekiem, tad tas ir ļoti līdzīgs tam, ko jūs devējat par kādu produktu vēlamību. Efektivitāte ir tad uh, saistīta ar šo lietu. Uh, Nē, mums ir atšķirīgs mandāts no Nacionālās pārtikas e, drošības aģentūras. Mēs EFSA nekad neskatīsim tādus jautājumus, kas ir saistīti, ja svarīgi tikai vietējā līmenī, kad dalībvalsts līmenī. Mēs raugāmies uz to, kas ir svarīgs Eiropas Savienības līmenī. Taču, lai panāktu to, mums ir nepieciešami dati, kurus mums nodrošina nacionālās patiks e, nekaitīguma iestādes, mums ir vajadzīgi eksperti, viņa atzinumi. Un tad tādā veidā mēs varētu šos datus un eksperts un atzinums iesaistīt EFSA darbā, kas tad arī būs e, bagātināts nākotnē. Paldies, Lēnin kungs, saka Elizabete Gardīnī. Paldies, priekšsēdātāji. Paldies arī jums, šis Lēns Lenēls kundze. Te ir izskanējuši daudz viedokļu, liels paldies uh, par šo iespēju jūs uzskat, uzklausīt, bet vēl es gribētu atgriezties pie šī veselības sūdzību jautājumu, jo vēl ar vienu pastāv bažas par EFSA atzinumiem attiecībā uz funkcionāliem vesel, veselības eh, prasījumiem. Farmaceitiskās prasības, kas ir pieņemtas EFSA, dažkārt novedušas pie tādiem atzinumiem, kas ir pretrunā eh, pārtikas zinātnieku izplatītēm ieteikumiem. Es gribētu zināt, kā jūs skatāt šo pieju un, un šos zināmos atziņums. Un runājot par regulējošās informācijas par pārtiks nekaitīgumu, eh, svarīgumu, kas patērētājiem. Vai tad, ja netiks palielināts budžets, vai tas iespēdos jūs efektivitāti? Atbild, es domāju, ka tas darbs saistībā ar uh, sūdzībām par veselību ir darāms no mūsu viedokļa, pamatoties uz to mandātu, ko mēs esam saņēmuši no veselības regulētājiem. Skaidrs, ka te ir jābūt pamatotībai ar zinātniskiem pētījumiem un vispārējiem zinātniskiem pētījumiem pētījumiem, un tas, tās ir ļoti augsts prasības. Mēs esam izstrādājuši vadlīnijai dokumentu, lai palīdzētu industrijai, arī prasību iesniedzējiem saprast, ko mēs no viņiem gaidām, lai mēs varētu izvērtēt viņu iesniegto jautājumu, kā mēs izvērtējam viņu iesniegtos datus. Es domāju, ka jūsu jautājums ir saistīts arī ar to, kā mēs varētu uzlabot dialogu ar pieteikumu iesniedzējiem, jo īpaši ar tiem, kas uh, sākumā tika noraidīti un kā viņi varētu sagat, lai viņi varētu sagatavot labāk savus dokumentus. Un šonedēļ būs sanāks, kurā mēs aicināsim ekspertus no rūpniecības pārstāvjiem, lai sniegtu viņiem informāciju par, eh, par Uh, šo pieprasījumu sagatavošanu, īpaši saistībā ar imunitāti, piemēram. Un te ir arī runa par zinātniskiem regulējumiem, te ir apmaiņa starp industrijas pārstāvjiem un EFSA līdzstrādniekiem. Lai, tas mums ir svarīgi, lai nākotnē šie pieteikumi būtu labāk sagatavoti. Runājot par veselības sūdzībām par veselību, mēs ļoti ciešā sadarbībā strādājam ar komisiju, lai nodrošinātu mūsu uh, īpašu uzmanību prioritātēm. Šis darbs līdz šim ir bijis diezgan veiksmīgi, veiksmīgs, jo komisija mums ir palīdzējusi identificēt prioritātes, un tā rezultātā tagad mēs esam izveidojuši tādu botānisko produktu, pie kura ir vērts atgriezties nākotnē. Tātad šis dialogs un sadarbība ar komisiju ir ļoti svarīgi, jo šis darbs ir ļoti prasīgs, un mēs saņemam milzīgi daudz pieprasījumu, lai mēs varētu uz tiem sniegt eh, labu, lai saulaicīgi atbildu EFSA. Šī sadarbība ir ļoti nozīmīga. Nav no, papildus jautājums, pēdējais jautājums. Gan eh, Zirgrisnes nav klāt, Dagmāta Rota Berenta pārņem viņa jautājumu, lūdzu. Um, Liels paldies priekšsādātājs. Tikai gribēju atgriezties pie šī galvenā jautājuma, kas izskan te visu laiku ka no vienas puses kvalitāte, zinātniskajos atzinumos, un te ir runa par ģēmo un arī par neatkarību. Es zinu, ka jūs zināt šo pamatu problēmu. Es tikai vēlreiz gribētu uzsvērt to, ka, nu, es būtībā atbildu zinu, bet man kolēģi iespējams nezina, un tātad es gribētu uzsvērt, kā jūs nodrošināt to, ka jūsu zinātniskā ekspertīze vislabāka. Kā jūs nodrošināt to, ka labi jauni zinātnieki nonāk farmā? Cik grūti to panākt? Un kā jūs nodrošināt to, lai cilvēki varētu gūt atbildes uz saviem prasījumiem? Cik grūti ir ņemot vērā jūsu pilnvaras un jūsu statūts, kas uh, nav mainījušies, un tas tiešām ir muļķīgi no parlamenta viedokļa. Kā jūs varat paplašināt jūsu darba apjomu, ņemot vērā visu to, ko prasa sabiedrība, piemēram, saistībā ar klonētajiem dzīvniekiem, citām sabiedrības vajadzībām. Un cik grūti ir to visu īstenot, ņemot vērā to, ko jūs gribētu īstenot. Paldies! Mēs tā kā mēs esam pabeiguši, faktiski jautājumu kārtas, tad eh, Dagmaram Kopsavilkam tā kā paņēma savā rīcībā. Es arī uzdot līdzīgu jautājumu, jo mēs redzam, ka šī komiteja, protams, ir ļoti nobažījusies par eh, pārtiks produktu nekaitīgumu. Tas ir mūsu galvenais mērķis, protams, arī uh, saglabāt dabas līdzsvarotību, kas, uh, ņemot vērā dažādas metodas, uh, tiek apdraudēts riskanti. Tāds jautājums par EFSA neatkarību, par uh, ekspertīžu kvalitāti, arī par brīvību strādāt profilaktiski un ne tikai kā atbildot uz kādiem negadījumiem. Tie ir tādi lieli jautājumu bloki, par kuriem tika uzdot jautājumi pusotras stundas laikā. Šeslēns Lernēls kundze, jums tagad ir 5 minūtes laika, varbūt jūs varētu uh, visu apkopot un noslēgt mūsu diskusiju kārtas un atbildēt jautājumiem, lūdzu. Thank you very much. Liels paldies. Jums ir taisnība. Dagmāra ir ļoti grūti īstenot mūsu pilnvaras, kas mums EFSA ir ļoti svarīgs. Un komisija arī raugās uz to, lai mēs nodrošinātu arī turpmāk pārtiks nekaitīgumu, nodrošinātu eh, vides prasību ievērošanu, jo īpaši arī dzīvnieku labturību. Es domāju, ka mums ir labi resursi šai ziņā, jo Tagad EFSA statūti ir, statūts ir labāks, status ir labāks nekā tāds, kāds tas bija pirms četriem, pieciem gadiem, par to mēs esam pateicīgi, mēs esam uzlabojuši mūsu darba metodes, mums ir labākas, īsākas procedūras, mums ir arī vairāk iekšējo un ārējo resursu, mēs esam lielā mērā uzlabojuši zinātnisko sadarbību ar dalībvalstīm. valstīm pirms 2007. gada situācija bija citāda. Mēs varam, esam arī dažādojuši iespaidīgā veidā daudzdisciplināro ekspertīzi. Tā ir pašā laikā mēs atzīstam, ka situācija prasa arvien vairāk. Prasīt pret mūsu darbu ir arvien vairāk. Es esmu minējis, ka šai gadā mēs no Eiropas komisijas esam saņēmuši 900 prasības pēc zinātniskiem atzinumiem, gandrīz divreiz vairāk kā pagājušajā gadā. Un tā, to es jums tāpēc gribēju pastāstīt, ka mēs jau tagad darām visu, kas ir mūsu spēkos, lai nodrošinātu eh, pēc iespējas labāku resursu izmantošanu. Un te atgriežoties pie tā, ko sacīja Langis kungs, mēs te neprasām vienkārši naudu, mēs tiešām arī darām ļoti daudz, bet situācija nav viegli, ņemot vērā to, cik svarīgi pārtika ir mūsu dzīvē un mūsu veselībā. Vēl jāņem vērā arī lauksaimniecības pārtikas sektora nozīme Eiropas ekonomikā, ņemot vērā to, ka jums kā riska menedžeriem ir jārisina vajadzības pēc pēc iespējas visaptvarošāka zinātniskā atzinuma. Tātad mums te arī ir jābūt uz viena viļņa ar sabiedrības prasībām. Mums ir jāizstrādā pēc iespējas visaptvarošāk zinātniskais atzinums, un tāpēc mums ir vajadzīga arī papildu palīdzība, papildu atbalsts no jums. Un pamatojoties uz jūsu jautājumiem, komentāriem, arī es varu spriest par to, kāda ir situācija. Jūs te runājat par nepieciešamību pēc lielākas caurskatāmības, pēc sociālā dialoga. Es domāju, ka ir svarīgi atzīt to, ka ir svarīgi strādāt pie zinātniskā atzinuma neatkarības. Bet tikpat svarīgi ir nodrošināt to, ka mēs runājam ar tiem, kuri nevienmēr paļaujas uz mūsu zinātnisko atzinumu. Un mums ir te jāsaprot, kāpēc tā ir, kā mēs šo atzinumu varētu padarīt skaidrāku, lai mēs risinātu tos jautājumus, kas tiešām sabiedrībai ir svarīgi, un pie tā mēs strādāsim turpmākajos gados. Un es ceru, ka mēs turpināsim saņemt eh, jūsu komitejas atbalstu, kas, eh, kur mēs baudījām līdz šim, ka mēs to saņemsim turpmāko piecu gadu laikā. Esam pabeiguši uzklausīšanu, es izniegs padēt visiem kolēģiem par atbildēm. Žislēns Lenēls kundzei par atbildēm. Koordinātors attiekas trijos, arī lai uzrakstītu vēstuli komisijai, kas būs kā šīs uzklausīšanas vērtējums. Četros mēs turpināsim darbu šeit eh, kopīgai sēdē ar Žaklīnu. Meklēdu, viņa ir eh, vi, Eiropas vidas e, aģentūras izpildu direktore. Sorry. 2010. gadā uh, Eiropas vidas stāvoklis un pēc 2010. gadā tiks novērtēts uh, šis sanāksmes leids līdz šo pēcpusdienai. Paldies!